gadā. Kā nākamais punkts darba kārtībā ir uh, debatas par cilvēktiesību pārkāpumiem, demokrātijas tieskuma principu pārkāpumiem nevairāk pa vienu stundu.